Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir jautājumu laiks, jautājumi komisijai. Pirmais jautājums ar numuru 15. Mēs um, esam mazliet ievilkuši laiku. Tātad garīga palēdo kungs ir. Yes pārstāvu jautājumu uzdevēju un tagad došu vārdu komisijas pārstāvēju. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmais, kur Tinas kundzes jautājums ir saistīts ar to, vai tiešām eh, galveno uh, eh, izpildu uh, eh, darbinieku izvērtēšanas noteikumi ir uh, adekvāti. Atbilde ir tāda, ka augstākās vadības atlases procedūra augstāko vadītāju kandidatūrai ir saistīts ar to, kāda ir noteikuma dažādām aģentūrām. Tas attiecās pilnīgi visiem Eiropas Savienības institūcijām, un šis process kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu augstākās vadības atlases kritērija ir kopīgi visām aģentūrām. Tādējādi pilnīgi visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem ir eh, jānodrošina pilnīgi vienāda attieksme pret visiem kandidātiem. Tādējādi komisija savās vadlīnijās ir uzsvērusi, ka gan preselekcijas procedūrā, gan arī citos eh, etapos ir jāņem vērā vienlīdzības noteikumi. Tas ir tikai viens no veidiem, kādā veidā komisijas galveno ierēģu izvēlē piedalās arī uzņēmumi. Un, protams, ka kandidāts izvēlās komisiju, un tomēr izvērtēšana notiek kopīgi ar ieinteresētajām pusēm. Tādējādi līdz pat 67% gadījumu ir runāts par kopīgām iniciatīvām, tas īpaši attiecās uz kompjutersistēmām un nanotehnoloģijām, un e, tas ir saistīts arī ar valsts privāto partnerību. Otrajā jautājuma daļā Kortinas kundze jautā, vai šajā atlases procesā ņem vērā ES apņemšanos sniegt atbalstu MVU. Atbilde ir sekojoša. Darbinieku izvēles process ir saistīts, kā jau es to teicu, runājot par vadlīnijām, ir saistīts un balstās uz kompetenci un pieredzi. Protams, ka komisijā ir būtiski politiski mērķi, taču nevienmēr tos viegli var piemērot izvērtēšanas procedūrā. Vēl bez tam mums ir jāņem vērā arī eh, darbinieku noteikumi Eiropas Savienības institūcijās. Tas attiecās uz veselu virkni principu šajā darbinieku noteikumos un e, darbinieku izvērtēšanas procesām nevar ņemt vērā kādas vienas puses intereses vairāk kā otras, vai tie būtu MVU vai nē. Tas nozīmē, ka kopīgo tehnoloģiju vadlīnijas, proti kā MVU piedalās eh, darbinieku izvērtēšanā, ir ie, vērots. Garīgas kungs. Eh, Paldies, priekšādātāji! Parlaments un komisija ir viensprātis, bet uh, eh, komisārs kundze kazuistika mums šeit nav vajadzīga. Tā mūs neved pareizajā virzienā. Mēs zinām, protams, ka ir konkursu procedūra, pie kuras ir jāturās un jāturās atlasītie cilvēki nevar nākt no tiem uzņēmumiem, kas, um, kas veido valdi. Un runa ir, runājot par šo ūdeņraža tehnoloģijas projektu, tad šeit komisiju pārstāv eksperts vai eksperti no maziem vai vidējiem uzņēmumiem, un viņam viņa vietā nezinu kāpēc nāca uh, Toyotas Daimler pārstāvis. Tas, nav, tas ir pretrunā ar to, ko jūs uh, teicāt. Un tāpēc es lūkšu jūs uh, tomēr uh, neatkāpties no procedūras noteikumiem. Paldies! Tātad pusotra minūte ir um, papildus jautājumam. Lūdzu, komisāra kā jūs jautājāt, operacionālās izmaksas vai lielākā daļa visām šīm e, iniciatīvām tiek sektas no uzņēmuma puses. Un e, izpildu direktora kandidatūru atlas, nu, izvēlot tiek ņemti vērā kritēriji, atlases kritēriji, un uh, uzņēmumu pārstāvji tiek iesaistīti divos veidos. Viens no trījiem ar balss tiesībām tiek iecelts Tad ir viens novērotājs, kas pārstāv uzņēmumu un kam nav balstiesību, un seši cilvēki ir uh, komisijas uh, darbinieki ar lielu darba stāžu. Un šie mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvis uh, tiek vai, vai ir iekļauts uh, šajā partnerības un nu, pārvaldē tieši ūdeņraža tehnoloģijas uh, jomā. Paldies, paldies komisāre, paldies kolēģi. 16. jautājums iesniegusi Senišinas kundze. Runa ir par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, un uz jautājumu atbildēs Šemetas kungs, tiklīdz viņš būs ieņēmis vietu. Ready, Lūdzu, komisāra kungs, dod jums vārdu. Uh, Eh, godātie deputāti, runājot par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, nekādā gadījumā neie, neietiekmēs Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus, jo tas, kas notiek dalību valstī, var tikt iesūdzēts tiesā. Tas nozīmē, ka pievienošanās šajā konvencijai radīs papildus pienākums, tādus, kas ir atrunāts šajā konvencijā, un, protams, ka tiks uh, parakstīt vai neparakstīt arī papildus protokoli. Tajos ir iekļauti tie pasākumi, kuri būtu jāīsteno institūcijām, aģentūrām, varas iestādēm, un tomēr eh, tajā netiek eh, paredzētas sankcijas, kuras tiks piemērotas pret dalību valsti. Mēs nedomājam ieviest kopīgu Eiropas Savienības mehānismu, kādā veidā tiek īstenoti šie noteikumi dalību valstīs, jo tam nav juridiska pamatojuma. Protams, astotais Lisabonas līguma pants paredz, ka pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai neietekmēs Eiropas Savienības darbības apjomu, institūciju darbību vai arī dalību valstu saistības ar konvenciju. Tas attiecās ne tikai uz dalību valstu saistībām, tas attiecās arī uz to veidu, kādā veidā Eiropas cilvēktiesību tiesa īsteno savus spriedumus pret Eiropas Savienības dalību valstīm. Thank you, Commissioner. Paldies. Un papildus jautājumu lūdzu var uzdot Senišanas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Paldies komisāram Šemeta skungam, bet viņa atbilde mani neapmierina. Kontrol... Par kontroli par to, kā tiek īstenoti Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, um, tā mums ir vajadzīga Strasbūrā, jo um, dažas valstis nepilda šos spriedumus. Un mans papildus jautājums ir par cilvēktiesību konvenciju un tās pārkāpumiem. Uh, konstitucionālā tiesa uh, aizliedza uh, izmantot krucifiksus eh, skolas klasēs Itālijā, un runa bija arī līdzīgā spriedumā par uh, ticības mācību Polijā. Sinešens kundze, man šķiet, mēs jūs sapratām. Lūdzu vārds komisāram. Es mēģināšu atbildēt uz jautājumu. Darlība valstis darbojās Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros, un tām ir arī jāievēro uh, to attiecīgie principi. Un ja likums netiek ievērots, tad dalībvalsts var sūdzēt tiesā saskaņā ar 258. pantu. Bet. Um, principi, pēc kuriem ir uh, veidota Eiropas Savienības likumdošana, ir saskaņā ar uh, pamattiesību, ar cilvēku tiesību konvenciju un Eiropas Savienība ne tikai vispār uh, uzrauga to, vai dalība valstis ievēro Eiropas Savienības likumus, bet raugās arī, vai cilvēktiesību tiesas spriedumi dalība valstīs tiek ievēroti. Paldies! Un tagad lūdzu Gēringers, uh, Erdenbergeras kundze. Paldies! Paldies! komisāra kungs. Eiropas komisija droši vien arī piedalīsies pārunās par Eiropas saimnības pievienošanos cilvēktiesību konvencijai. Un ļoti svarīgs būs arī attiecības starp, kā tās tiks noregulētas starp Eiropas cilvēktiesību tiesu un kopienu tiesu. Un tagad No. Runājot par pamata tiesībām un 6. un 7. pantu Eiropas Savienības vai cilvēku tiesību konvencijā, par to ir runa ir ļoti skaidri pateikts, ka Eiropas uh, Savienības dalībvalstis nedrīkst uh, rīkoties pretrunā cilvēktiesību konvencijai. Un es īsti nesaprotu, kāpēc komisija tik ļoti vārgulīgi uh, iestājas par uzraudzību tieši šajā kontekstā, kā dalībvalsts ievēro cilvēktiesību konvenciju. Uh, uh, well, the negotiation, uh, negotiation... Runājot par eh, šīm sarunām, tad šobrīd ir skaidrs, ka ir nepieciešama iekšēja kontrola konvencijas īstenošanai, un Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedums būs piemērots tikai tad, ja kāda aģentūra, Eiropas Savienības institūcija vai dalība valsts ir iesūdzēta Eiropas cilvēktiesība tiesā. Un tomēr Eiropas e, kopienas tiesai nav tiesības pieņemt spriedumu par cilvēktiesību konvencijas e, jurisdikciju Eiropas Savienībā. Līdz ar to runājot par Eiropas kopienu tiesu un tās e, atbilstību uh, Eiropas cilvēktiesību lēmumos, mums ir jāievēro subsidiaritāte, ko ir izstrādājuši dažādas organizācijas, un tam nevajadzētu izstrādāt, novest pie šīs procedūras ieviešanas palielināšanās. Es e, esmu pārliecināts, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies, turpin priekšsēdētāji kungs, bet paldies! Tā tad e, e, vēl Geringens Odengens kundzei tiks dot atbild vēl uz vienu jautājumu. Es vēlējos tikai, lai atbild uz manu jautājumu, saka Ludfords kundze. Tātad sastais un septītais punkti, komisāra punkts. Ko jūs domājat, kā vajadzētu īstenot šos eh, mehānismus, kas ir ierakstīts 7. punktā par pārkāpumu izsekošanu. Komisāra kungs, lūdzu. Es tikai varu jūs informēt par to, ka Eiropas padome šobrīd mēģina izstrādāt spriedumu īstenošanas taktiku. Cilvēktiesība tiesas spriedums, tātad darbs notiek. Priekšsēdētājs, jā, cerēsim, ka darbs būs pietiekam ātrs. Paldies komisāru kungam, un tagad mēs pārējām pie 17. jautājumu, ko ir iesniedz papaniku laukungs. Un vēlreiz Šamets kungs vārds jums. Godātais deputāta kungs, es varu tikai apstiprināt, ka pagājušajā gadā komisija iesniedz padomēji priekšlikumu Eiropas Savienības uh, pri, nolīgumam ar Lihtenšteinu, lai apkarotu krāpniecību un citas nelikumības darbības, proti šajā nolīgumā tiek paredzēta informācijas apjā, apmaiņa nodokļu jautājumos. Komisija ieteica padomēji uzsākt tādas pašas sarunas ar, an, ar Monako, Andoru šv un Šveici. Un tomēr Lihtensteins līguma priekšlikumā joprojām notiek sarunas padomē, jo ir dalību valsts, kurām ir politiski iebildumi pret veselu virkni e, noteikumu, tajā skaitā arī Eiropas Savienības uzkrājumu direktīvu. Vēlētos pateikt, ka šie uh, nolīgumu priekšlikumi nedrīkst kļūt par iemeslu direktīvas pārskatīšanai, jo, protams, ka mēs vēlamies apkarot krāpniecību, un šobrīd tas ir vēl aktuālāk nekā agrāk, ja vēlamies aizsargāt Eiropas Savienības kopīgās finanšu intereses. Komisijām nav konkrētas informācijas par galvenajām trešajām valstīm, kuras Eiropas kapitāls izvēlas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Un tomēr esmu pārliecināts, ka šis e, nolīguma priekšlikums varētu veicināt informācijas apmaiņu un tādējādi veicināt labās pārvaldības īstenošanu nodokļu jomā. Un tas balstās uz trīs principiem - caurskatāmība, informācijas apmaiņa un godīga nodokļu konkurence. Runājot par šīs politikas mērķiem, tad, protams, mēs nevaram uzbrukt nodokļu paradīzēm kā tādām, un tomēr mums vajadzētu panākt pēc iespējas vairāk šādu nolīgumu ar nodokļu oāzēm, lai ieviestu caurskatāmības principu. Padomu vēlas īstenot šo principu, un padomu ir arī izpratusi, ka ir nepieciešams šos principus piemērot pēc iespējas plašākā geogrāfiskā areālā. Runājot par šī nolīguma priekšlikumu ar Lihtensteinu, mēs ceram, ka tas būs sava veida piemērs un pionieris Eiropas Savienības attieksmēji. Mēs vēlamies izstrādāt minimālos noteikums informācijas apmaiņai un to, kā vajadzētu palīdzēt dažādām varas iestādēm, lai gan Eiropas Savienība, gan trešajās valstīs cīnītos pret nodokļu pārkāpumiem. Uh, Un tomēr komisija vēlas veicināt arī caurskatāmības politikas un informātikas apmaiņas veiksmīgu tālāku virzīšanu. To mēs vēlamies panākt ar tādām iniciatīvām kā administratīvās sadarbības uzlabošana, labāks nodokļu vadlīniju politikas izveide, sadarbojoties ar citām valstīm un veicinot labās pārvaldības principu īstenošanu nodokļu pārvaldībā. Tas pats attiecās arī uz trešām valstīm. Komisija arī ļoti aktīvi iestājas par to, ka kopā ar dalību valstīm komisijai ir jāsadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, tā skaitā OSCD, informācijas apmaiņas un pārskat caurskatāmības procesa īstenošanā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Papa Nikolau kungs lūdzu papildi jautājumus. Pusminūte. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Προκύπτει από την πράξη αλλά και από όσα... Paldies, priekšsētāji. Saskaņā ar to, ko jūs tikko teicāt, un um, arī informāciju, dalībvalstis veido pašas savas pārbaudas procedūras, bet tajā pašā laikā netiek galā ar šo ļoti nozīmīgo problēmu. Šis fenomens saistīts ar nodokļu oāzēm un aizplošanu uz beznodokļu zonām novad pie tā, ka netiek maksāt nodokļi. Japānā vai ASV ir citi noteikumi. Noteikumi ir taškārt mazāk strikti, bet tajā pašā laikā nodokļu oāzes nav vairs tik pievilcīgas. To nevar uh, pielietot tādās valstīs, kurās nav uzraudzības uh, mehānismu. Kāda ir komisijas stratēģija? Kāds ir ceļš, pa kuru mēs iesim, lai šos uh, centienus īstenot? Mēs jūs sapratām, paldies, lūdzu, komisārkungs, vai jūs varētu atbildēt? Vispirms gribētu pateikt, ka pārunās ar trešajām valstīm, ar tām, ko es nosaucu, mēs pārstāvam 27 dalību valstis šajās pārunās un piemērojam tādu uh, daudzpusēju uh, pieeju vai metodi un runājam par jautājumiem, tieši saistībā ar izvairīšanos no nodokļiem. Tas, ko jūs sacījāt, tas ir interesants jautājums. Mēs meklējam dažādus veidus un ceļus, kā notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas, un jūs pareizi norādījāt, ka tie, kas izvairās no nodokļiem, viņi, protams, pielāgojas Eh, izmaiņām, ko mēs veicam savās eh, kontrolas, savos kontrolas mehānismos. Un Un mēs cenšamies arī pārliecināt trešās valstis, ka tām ir jāturās un jāievēro uh, tā saucamā uh, ētikas koda uh, princi, ētikas kodeksa principi, lai neveicinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ir vēl Zemkas kungs. 30 sekundes, lūdzu. Paldies. Es gribētu vēl uh, papildu jautājumu uzdot. Tas ir sekojoši. No tā, ko jūs teicāt, komisāra kungs, um, izriet, uh, ka uh, priekšlikums ir labs, bet tas nevar tikt īstenots. Valstu grupa bloķē šo projektu. Es saprotu, ka jūs nevarat nosaukt šīs valsts, bet vai jūs varat varbūt pateikt, cik daudz valsts ir pret un kādi argumenti tiek minēti? Saprotu, ka nu ir taču kādi argumenti minēti. Uh, Mr. Kelly. Paldies. Kā līkums. Es šorīt dzirdēju par to, ka Norvēģija un Su eh, Šveice izmanto Vai jūs varētu komentēt e, šos noteikumus, ko piemēro Norvēģija un Šveica par kapitālu piesaisti? Paldies! Runājot par šiem nolīgumiem, Eiropas Savienības nolīgumiem, es varu pateikt, ka ir divas dalībvalstis, kas joprojām politiski rezervēti izturās pret mūsu priekšlikumu. Un viņi skatās uz šo priekšlikumu kopsakarībā ar grozījumiem um, uzkrājumu direktīvā un citos uh, dokumentos, piemēram, priekšlikumā, kas, kurā ir, tad, kas ir par nolīgumu ar trešajām valstīm. Un Beļģijas prezidentūras valsts uzskata, ka šī jautājuma virzīšana uz priekšu būs viena no tās prezidentūras prioritātēm. Vai par otro jautājumu? Es īsti nes, nesapratu jautājumu sākumu. Vai jūs varētu vēlreiz uzdot jautājumu? Question, uh, British... Jautājums bija par to, kā Lielbritānijas uh, pārstāvi apgalvo, ka būs izveidota uh, Eh, kopīga eh, zona, kur izveidos Norvēģija un Šveica ar kopīgiem nodokļu apstākļiem, kāda ir Eiropas Savienībā. Vai tas tiešām ir taisnība, īpaši ņemot vērā Papanikolaou jautājumu un vai mums vajadzētu izmainīt attieksmi pret šīm divām valstīm, proti varbūt mēģināt pamudināt viņas iestāties Eiropas Savienībā, nekā šī situācija, ka, piemēram, Norvēģi un Šveica atrodas ārpus ES, bet viņiem visi noteikumi ir tādi paši kā mums. Komisārs Es varbūt nekomentēšu to, kāda ir situācija trešajās valstīs, un es nedom, nevēlētos varbūt komentēt to, vai kādai dalību valstī būtu labāk atrasties ārpus Eiropas Savienības. Es uzskatu, ka to mēs varam diskutēt eh, citā sakarībā, bet runājot par nodokļu oāzēm, par nodokļu nemaksāšanu, par nodokļu pārkāpumiem, piemēram, runājot par Norvēģiju. Šobrīd mēs e, piedalāmies sarunās ar Norvēģiju, kurās ir sasniegts nozīmīgs progress. Un e, no sirds ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos ar Norvēģiju par šiem jautājumiem, kurus šobrīd diskutējam. Kā jau teicu savā ievadrunā, mēs esam pieprasījuši padomēji sniegt mums mandātu šo sarunu vešanai ar trešajām valstīm. Tādu pašu nolīgumu mēs mēģinam šobrīd noslēgt ar Šveici. Un tomēr patreizējā nolīguma kopien, kopumā, kurā ir trīs direktīvas un kurā mēs runājam arī par Lihtensteinu. Runa iet par eh, to, kādā veidā mēs varēsim noslēgt šīs sarunas un ar ko tās beigsies. Un kādā veidā mēs pēc tam tās varēsim uzsākt ar Šveici un varbūt citām trešajām valstīm. ar tām valstīm, kuras šobrīd nav Eiropas Savienības dalība valstis. Kā jau teicu, mēs sadarbojamies ar Šveici jautājumā par rīcības kodeksa piemērošanu uzņēmumu aplikšanā ar nodokļiem. Un eh, pavisam nesen padome lūdza komisijai uzsākt dialogu ar Šveices varas iestādēm tieši par šiem jautājumiem. Par to, kā Šveices varas iestādes raugās uz rīcības kodeksa principu īstenošanu, piemērošanu Šveicē. Komisija pagājušajā nedēļā uzsāk šo dialogu un ceru, ka tuvākajā laikā varēšu jums pastāstīt par panākto šajās sarunās. Priekšsēdētājs, labi, turpināsim! Tā tad izskatās, ka 18. jautājums ir atsaukts, un līdz ar to mēs pārējām pie 19. jautājumu, ko ir uzdevis Posēlta kungs. And, uh, un komisārs, kas atbild uz Posēlta kunga jautājumu, ir Fīls kungs. Lūdzu, sveicu jūs mūsu auditorijā. And Un eh, noteikums ir 20 minūtes katram komisāram. Tāpēc es eh, varēšu, man būs, mums būs laiks iz, izskatīt visus jautājumus, kuri ir jums uzdoti. Tātad 19. jautājums. Fils kungs, esat gatavs? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas komisija tiešām ir nobežījusies par situāciju un ekonomiskajiem apstākļiem Dienvid Serbijā. Tas attiecās arī uz Kosovas pārobežu teritoriju. Jau vēsturiski šis reģions ir bijis viens no nabadzīgākajiem gan Serbijā, gan visā Eiropā mēs runājam par to, ka kopš 2000. gada komisija jau ir palīdzējusi šiem reģionam un vajadzētu izvairīties no vēl lielākas plaisas veidošanās starp šo, starp šo reģionu un pārējo Serbiju. Un vajadzētu nodrošināt to, lai šī teritorija iesaistītos gan dažādos investīciju plānos, gan arī teritoriāli plānošanā. Uh, Runājot par pārobežu sadarbību un dažādiem pirms iestāšanās instrumentiem un programmām, kā tas attiecās uz šo reģionu? Lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā notiks notikuma attīstības starp iesaistītajām pusēm. Vienlaicīgi komisija turpinās atbalstīt tiesiskuma garu, infrastruktūru attīstību, investīcijas un pierobežu tirzniecību šajā reģionā. Šie instrumenti ir Euroleks, misijas nosūtīšana uz Kosovu un arī to, ko Eiropas Savienība ir paredzējusi ikgadējajā programmā Serbijai, Maķedonijai un Kosovai. Runājot par Kosovu, komisija 2009. gada oktobra paziņojumā par Kosovu ir pieminējusi vairākus svarību, svarīgus priekšlikumus, kurus varbūt apkopojot varētu runāt arī par 2009. gada decembrī padomas lēmumu. Proti Kosova iegūs no dažādiem pārobežu projektiem un sāks izmantot tos pilnā apjomā šā gada veidā. Komisija vēlētos izmantot IPA eh, pieejamos instrumentus gan Kosovai, gan Maķedonijai šajā gadā. Komisija vēlas eh, iekļaut gan Kosovu, gan Montenegro šajā plānā nākamajā gadā. Komisija, protams, cieši uzraudzīs šajā reģionā īstenotās iniciatīvas, un tam mēs izmantosim mūsu struktūru dialogu gan ar varas iestādēm, gan izmantosim arī igadējo reģionu sasniegumu novērtējumu. Nākošais tāds tiks nopublicēts šā gada novembrī. Paldies, paldies Tagad Poselt kungs, lūdzu. Komisār kungs, paldies par ļoti labo atbildi. Jūs pats nākat no ļoti progresīva Eiropas Savienības reģiona. Un tā kā šeit reģionā, par ko mēs runājam, robežas tik ātri netiks likvidētas, mums ir jāstiprina pārobežu sadarbība lai ir iespējams cilvēkiem šķērsot robežu, lai nokļūtu slimnīcā. Un, eh, tas vēl nebūtu nav viss. Es gribētu tiešām, lai jūs to uzskatāt par prioritāti, jo cilvēki ļoti cieš šajā reģionā. Paldies! Tā tiešām būs viena no manām prioritātēm, proti Serbijas, Maķedonijas un Kosovas pārobežu sadarbība. Uh, un reģionālā sadarbība tieši šajā reģionā tiks atbalstīta. Jautājums, par ko jūs, ko jūs uzdevāt, par to es jau runāju padomē par reģionālo sadarbību un konferencē, kas bija veltīta, kas notika Sarajevā. Un šeit tiek iesaistītas gan reģionālās organizācijas, gan valsts līmeņa organizācijas. Paldies! Um, Tagad eh, Kuntas kungs jums vārds. Tas ir 21. jautājums. Kirie proedre, kirie pitrope, asfalos tā gnorizete. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, komisāra kungs, eh, jūs zinat, ka situācija ir eksplozīva Kosovā jo pagājuši piekdien bija uh, represijas veikts pret serbu demonstrantiem. Serbu demonstranti uh, protestēja pret Mitrovicas uh, administrācijas rīcību. Drīzumā sagaidām Hāgas uh, tieslēmu par Kosovas neatkarību. Tādēļ gribu uzdot jautājums, vai biroja izveide ir uh, bijusi kā provokācija uh, eh, vērtējuma, vai to nevarēja novērst? Tagad Papa Nikolau, kungs, 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Ehm, sadarbība pārobežu kontekstā ir ārkārtīgi nozīmīga, un paldies komisārkungam par viņa atbildi. Taču šeit vēlos norādīt eh, uz to un pasvītrot to, ka ir neakceptējums, ka Eiropas parlamentā tiek virsrakstē izmantots uh, uh apzīmējums Serbijas Maķedonijas Kosovas pārobežu sadarbību uh, un Maķedonija jāsauc par fairom, jo tas ir oficiālais uh, bijušās uh, Dienaslavijas Republikas Maķedonijas nosaukums. Nav pieļējums, ka oficiālās um, diskusijās parlamentā tiek uh, kā temats norādīts Serbijas Maķedonijas Kosovas pārobežu sadarbība. Komisāra kungs, vai vēlētos atbildēt, ja jau jums tāda iespēja tiek dot? Paldies, saka komisāra kungs. Paldies, ka man ir tāda iespēja. Taču, runājot ar diviem premjerministriem, Papandreju kungu un Surgievski kungu, varu tikai apstiprināt, ka diskusijas notiek. Diskusijas notiek, lai atrisinātu šo problēmu, kuru jūs pieminējāt gan savā jautājumā, gan savā papildu jautājumā. Es e, tiešām ceru, ka valstu vadītāji izmantos viņiem likteņu pavērto iespēju atrisināt šo situāciju. Un e, tādējādi gan Skopjai, gan tātad šai valstī varēs e, pavērties ceļš uz iestāšanās sarunu sākšanu. Pirmais jautājums. Pirms e, pāris nedēļām es apmeklēju Kosovas ziemeļu reģionus, kurā mēs e, iesvētījām vairākas Eiropas Savienības institūcijas, aģentūras. Mēs runājam par to, ko varētu darīt Kosovas iedzīvotāju labā, runājām par to, ko darīt arī citu reģiona valstu iedzīvotāju labā. Visiem ir skaidrs, ka neviens nevēlas redzēt izolētus reģionus, kuros iedzīvotājiem nebūtu nekādu iespēju. Taču jā, jums ir taisnība. Pirms eh, ICG noteikumiem pirms eh, starpvaldību konferences eh, nolīgumu mums vajadzētu izvairīties no jau kādī situācijas ekskalācijas šajā reģionā. Un eh, Katrīna Aštona un komisijas priekšsēdētāja vietnieks runājot par šo traģisko negadīju, negadījumu, tūlīt pēc tam telefoniski sazinājās gan ar Prišinas, gan Belgradas vadītājiem. Uh, un eh, mēģināja saukt viņus pie turpmākas eh, eskalācijas nepieļaušanas politikas īstenošanas. Thank you. Paldies. Nākamā eh, jautājuma autors nav klāt, tāpēc Tagad nākamais jautājums, 21. ko uzdevis Huntis kungs. Komisāra kungs, jūs esat gatavs atbildēt? 21. jautājums par Turcijas pienākumu piemērot asociācijas nolīgumu. Paldies, priekšādātāji! Komisija visos līmeņos un jebkurā izmanto jebkuru iespēju, lai atgādinātu Turcijai par tās pienākumu um, parakstīt asociācijas nolīgumu un papildu protokolu, um, kas noregulēs arī tās attiecības ar Kipru. 2005. gada padomas deklarācija un gadskārtējie ziņojumi ir komisijas darba pamats, un mēs vērtējam uh, to, kā notiek progress, vai arī skatāmies, kāpēc progress izpaliek. Un uz šī pamata es atvainojos, saka priekšēdētājs Poselta kungs, vai jūs varētu lūdzu noņemt austiņas, jo, ja jūs, jo jūs traucējat komisāram runāt. Es gribēju vēl tikai noslēgt to, ka padome, izmantojot minētos ziņojumus, spēj, spēj novērtēt situāciju. Lūdzu, Huntis kungs, jums varat uzdot papildus jautājumu. Paldies, komisāra kungs, paldies par atbildi, ko jūs devāt. Es gribētu jums uzdot papildu jautājumu. Nesenā deklarācijā Kīpras Republikas prezidents paziņoja, ka būs atklāti jauni, jaunas sadaļas sarunās ar Turciju iestājas procesā. Un uh, runiet par kādu ostu osts atvēršanu. 2006. gadā bija līdzīgs priekšlikums izteikts, arī ANO pozitīvi reaģēja, tādēļ gribētu zināt, kāda ir jūsu reakcija uz šo Kristofijas kunga priekšlikumu? Uh, are, uh... Ir virkne jautājumu, kas ir jārisina pašlaik. Tie gan tieši, gan netieši ir saistīti ar centieniem atrast kompromisu, risinot Kipras jautājumu. Komisijas loma ir skaidra. Mēs ne tikai atbalstām šo procesu, mēs atbalstām arī abus valstu līderus meklējot risinājumu, un mēs esam arī norīkojuši komisijas vadītāju kā tādu galveno personu, kas pārstāv Eiropas Savienību šajā, šajā konfliktā un pārunās ir daudz jautājumu, kas ir savstarpēji saistīti. Vienu no tiem jūs arī pieminējāt. Komisijas uzdevums vai loma ir aicināt abas puses. Un uh, aicināt abas valstis darīt visu iespējamo, meklēt radošus risinājumus, radošas idejas, kas ļautu nonākt pie atrisinājumu problēmai. Un komisija nāks klajā ar ierosinājumiem, tiklīdz tie tai būs. Un Mēs ņemam vērā pārunās arī jūsu, tad Eiropas parlamentu pausto viedokli. Un pirms es došu vārdu Kelī kungam, es gribētu vēlreiz atgādināt, ka jautājumu laiks beigsies pulksten 8.30, tā kā tas ir darba kārtībā, lai var uh, nomainīties tulku maiņas. Un līdz ar to Jautājumi De Guhta kungam sāksies pulksten 8.15. Un De Guhta kungs sāks ar jautājumu 32, ko uzdevusi Tarabellas kungs. Kraujlie kunga jautājums netiks ņemts vērā. Un mēs pāriesim pie Havita kunga jautājuma, numuru 35. Tātad tagad vārds Kelija kungam, jūsu otrais un pēdējais papildu jautājums, un Magines skundze lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Es eh, nezinu, varbūt kolēģiem liekas, ka mani jautājumi un par Merkazoru uzdotie jautājumi nav pieļaujami un nav adekvāti, bet Jā, mēs par to runāsim ceturtdien plenārsēdē, un tomēr es uzskatu, ka mums kā jautājumu uzdevējiem ir tiesības zināt, ka mēs esam iestājušies par sarunām ar Merkazūru jau sen, un es uzskatu, ka vajadzētu runāt par šiem jautājumiem un nevis pasludināt tos par neatbilstošiem, jo ir vesela virkni kolēģi, kuri piedalās šo jautājumu uzdošanā, tātad tāpēc es atsautos uz reglamentu, ka uz šiem jautājumiem bija jādo, jāatbild jautājumu laikā komisijai. Protams, mēs par to runāsim ceturtdien. Nikolson kungs, priekšsēdētāja kungs, es nevēlos tagad tiešām vēl palielināt laika jau uh, E, zaudējumu, un tomēr es esmu ļoti dusmīgs un piekrītu Magines skundas teiktajam. Es zinu, ka tāda ir noteikumi, tie ir pieņemti noteikumi, un tomēr Merkazurs ir degošs jautājums. Uz šiem jautājumiem bija jāatbild šodien un nevis pēc divām dienām, un es uzskatu, ka ceturtdien no rīta šo jautājumu izskatīšana nav adekvāta. Priekšsēdētājs. Uh, Es zinu, ka jūs abi uzdevāt mutiskos jautājumus, kurus mēs neizskatīsim. Un, protams, es vēlētos jūs apsveikt, ka šos jautājumus mēs izskatīsim ceturtdien, jo ceturtdien mums būs daudz lielāks iespējas par tiem diskutēt un tajos iedziļināties. Paldies, ka jūs atsaucāties uz protokolu. Jūs tiksiet ierakstīti protokolā. Un tagad. Uh, e, Galagar kungs. Es tikai vēlējos pateikt, saka nākamais runātājs, ka Es e, šo jautājumu vēlējos uzdot savādākā formā. I'm sorry, haven't... Es atvainojos, tā tad e, Krolī kungs nepiedalās, un Krolī kungs nav pateicis, ka jūs pārstāvēsiet viņam. Bet tā tad e, Galagar kungs redzēsim, ko mēs ar to darīsim. Mums vienkārši ir jādodas tālāk. Tā tad Kelī kungs, jums ir papildi jautājums, un jūs to uzdodat saistībā ar Čuntis kungu uzdoto jautājumu numur 21. Kelī kungs. Prieksēdētāji kungs, mani interesē šis jautājums patiesībā par Kipras turku sportistu izolāciju. Tas ir 20. jautājums. Pats esmu sportists un tiešām ticu, ka ja nepastāvētu robežas, tad nebūtu arī vesela virkni kāru. Sportistiem ir jābūt iespējai izteikties un parādīt savu olimpisko gribu. Un, protams, ka Olimpiskā padomja jau ir mēģinājusi cīnīties pret šīm lietām, un tomēr ko tajā dara komisija? Komisāra kungs. Thank you very much. Uh, Paldies par šo jautājumu, priekšādātāja kungs. Es varu teikt, ka Kipras turku sportistu izolācija, nu tā ir jāatrisina uh, Kipras iekšējā dialoga ceļā. Un apvienoto nāciju organizācija piedāvā ietvaru, kurā to var darīt. Eiropas Savienība nevar iejaukties šādā lietā. Un uh, šī situācija arī saistās ar neatrisināto Kipras jautājumu. Un komisija turpinās, kā es jau sacīju, pārunas, lai atrisinātu situāciju ar Kipru Un jādomā ar to arī ar laiku atrisināsies jautājums, ko uzdeva deputāts. Un es gribētu uzsvērt, ka Kipras turku sportisti un sievietes nedrīkst ciest ne no kādiem ierobežojumiem šāda veida. Paldies! Mm-hmm par mieru vidējos austrumos. Jautājums, ko uzdeva Gejs Mičels. Jautājums ar numuru 22. Lūdzu, komisārkungs. Eiropas Savienība tuvajo aus, tuvo austrumu miera procesā kā, iesaistās kā aktīvs dalībnieks. Un praktiskā līmenī mēs cenšamies iesaistīt visus partnerus, neizslēdzot nevienu un mūsu um, politika paredz ņemt vērā visu abu iesaistīto valstu intereses. Mēs cenšamies piedāvāt platformu regulārām, atklātām, aktīvām diskusijām par visiem jautājumiem, kas saistās ar miera procesu tuvajos austrumos. un mēs esam runājuši gan par politiskiem jautājumiem, gan specifiskiem cilvēktiesību jautājumiem, gan praktisko situāciju uz vietas, gan par mūsu humāno palīdzību un esam centušies nodrošināt regulāru informācijas plūsmu, informācijas apmaiņu un e, Eiropas Savienība cenšas sniegt daudzpusēju, daudzšķautēnu palīdzību reģionam, lai uzlabotu situāciju. Mēs atbalstām Palestīnas valsts izveidas uh, centienus, cenšamies sniegt palīdzību bēgļu jautājumā un cenšamies sniegt nepārtrauktu palīdzību dažādos virzienos. Arī Eiropas Savienības vidusjūras fórums ir platforma, ko var, izru, ko var izmantot tuvu austrumu miera procesā. ASV, Krievija, uh, Eiropas Savienība piedalās tā saucamajā kvartetā, vedot pārunas ar Izraēlu un Palestīnu, un 19. martā šajā gadā um, kvartets piedāvāja atrisināt visus šos jautājumus 24 mēnešu laikā. Papildus jautājums, vai komisija apzinās to, ka Arābu valsts šajā reģionā atkal un atkal nepilda to, ko tās pašas ir apņēmušās pēdējo 20 gadu laikā. Un kāpēc jūs par to nerunājat? Un, un es sapratu no Ginga kunga to, ka atbalsts šajā jomā uh, mums nav izdevies sniegt nozīmīgu atbalstu tieši reģiona attīstībai, arī cita starpā arī tāpēc, ka no Izraels ir jūtams liels spiediens. Nu, kā jūs cenšaties uzlabot šo situāciju? Vēlētos sākt eh, atbildi godātajam deputātam, atbildot uz jūsu pēdējo jautājumu daļu. Protams, ka mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti un jāmēģina rast arī jaunus, jo tuvo austrumu miera process ir būtisks ne tikai šim reģionam, bet arī mums. Tas tiešām ir reģions, kurā mēs mēģinam ļoti cieši sadarboties ar Katrīnas Aštons dienestu un ar citiem komisijas dienestiem. Tā tiešām ir joma, kurā mēs no sirds ceram adekvātu situācijas risinājumu. Un mēs ceram, ka pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās un pēc ārlietu dienesta darbības uzsākšanas mums izdosies vienotā skatījumā runāt tuvajos austrumos un izmantot arī tos instrumentus, kur varbūt līdz šim ir bijuši izkaisīti. Runājot un atbildot uz jūsu jautājumu pirmo daļu. Esmu no vienas puses lepns, ka Eiropas Savienība tiešām ir viens no lielākajiem naudas devējiem tuvojo austrumu miera procesā, un esmu lepns par to, ka šobrīd Eiropas Savienība mēģina palīdzēt šai naudai un atbalstam iegūt apmērus, palīdzot tieši valsts veidošanā. Un uh, arī citas bagātās valstis šajā reģionā palīdz, un tomēr viņām nekādā gadījumā neizdosies sasniegt to pašu līmeni, ko mums palīdzības apmēru ziņā. Paldies! Um, okay, please. Prieksēdētājs. Tātad, Mičelkungs, varbūt izmantojot mikrofonu runājot, neviens nedzirdēja, ko jūs teicāt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Mičelkungs. Jā, tas bija uz otro mana jautājuma daļu, bet varbūt runāsim savādāk. Tātad, eh, nevalstiskās organizācijas mēģina darboties, un tad mums visi apgalvo, ka miera process nedarbojās. Varbūt mums vajadzētu runāt kaut kā savādāk, lai cilvēki saprot, ka tomēr darbojas, un nevalstiskās organizācijas darbojas. Prie, komisāra kungs, jā, es e, neatbildēju, jeb it kā mēģināju pieskarties manas atbildes sākumā uz jūsu šo jautājumu daļu. Tā tad man atbilde ir jā. Protams, ka mums ir nepieciešams runāt par mūsu sniegumu, un mēs to arī darām. Ciešās diskusijās ar komisijas augsto pārstāvi mēs runājam par to, kā vislabāk šajā konkrētajā reģionā apvienot miera procesa instrumentus tos instrumentus, kuri ir gan ārlietu dienas rīcībā, gan arī vispār Eiropas Savienības rīcībā pēc Lisabonas līguma pašā sākumās. Deivis kungs, papildi jautājums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tomijs Blērs, kas ir īpašais pārstāvis, šobrīd ir it kā runājis par to, ka Izrēla ir gatava atcelt blokāti gazas sektoram. Un eh, no Džona Ginga mēs dzirdējām, ka patiesībā ir iespējams Izraela apcērus blokādi un pārtika var ienākt gazas sektorā, bet cilvēkiem jau nav naudas, cilvēkiem jau nav darba, viņiem nav ienākumu, līdz ar to nav adekvātu ieņēmumu un neviens neko nevar nopirkt. Uh, Tātad tie, kur uzskata, ka Izraela darbojās kā labā, es domāju, ka tas ir smieklīgi. Es uzskatu, ka vajadzētu komisijai un padomē beigt runāt un sāk rīkoties. Ar asociācijas nolīgumu komisijas rīcībā ir instrumenti, kā piespiest Izraelu rīkoties adekvāti. Kad mēs redzēsim konkrētu gazas blokādes atcelšanu, vēlos dzirdēt atbildi. Komisāra kungs. Godīgi runājot, neesmu pārliecināts, ka asociācijas nolīgums vismaz tā patreizējā ietvarā ir labākais instruments, kā izdarīt jau kādu spiedienu. Godētajam deputātam ir pilnīga taisnība, un mēs visi ap, apzināmies, ka Izraela šobrīd vēlas uzlabot attiecības starp Izraēlas valsti un Eiropas Savienību. Runiet par tā saucamo uzlaboto attiecību statusu. Un tomēr jūs pieminētā situācija un jūs pieminētie iemesli Izraels rīcībā šobrīd netiek novērtēti pozitīvi no Eiropas Savienības puses. Patreiz mums ir nepieciešams politisks risinājums. Politisks risinājums gazas blokādai, un Katrīna Aštēna šobrīd eh, gandrīz ikdienas mēģina risināt šo problēmu un iesaistās dažādos jautājumu risināšanas veidos. Man bija jādodās uz šo reģionu, bet eh, ar Katrīnu Aštons kundzi mēs vienojāmies, ka labāk tomēr būtu vispirms mēģināt atrast šo politisko risinājumu, mēģināt eh, atvērt šo reģionu, atcelt blokādi un pēc tam jau atvērtā ekonomiski plaukstošā reģionā varētu ierasties komisijas pārstāvis un tad redzēt, ko tad reģionam vajag vēl ko vairāk, ne tikai humanitāro palīdzību. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja kungs. Atvainojos eh, baronesē Lutfordas kundzei, tā tad viņas jautājums, eh, es teicu, agrāk netiks izskatīts, jo uh, agrāk es tā teicu, bet šobrīd uh, mēs to varētu izskatīt, jo de Kuhta kungs nav ieradies. Un tagad mēs tad pārējām pie 26. jautājuma Černieska kungs, kuru pārstāv Losoviča kungs. Tātad 26. jautājums, komisāra kungs, vai esat gatavs atbildēt uz demokrātijas pasākumiem Gruzijā un Azerbaidžānā? Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikā vislielākā nozīme ir demokratizācijai un cilvēku tiesībām. Un tas šo normu un principu ievērošam tiek sagaidīt arī no Grūzijas un Azerbaidžānas. Komisija veids uzraudzību, izvērtējot un balstoties arī uz tā saucamajiem nu, vērtēšanas ziņojumiem par situāciju abās valstīs. Uh, Un pagājušajā valstī mēs redzējām, ka um, demokratizācijas ziņā un cilvēktiesību ziņā attīstība ir tāda nevienmērīga. Mēs redzam, ka no vienas puses progress ir, ir, teiksim, uzlabojies, uzlabojusies um, plašsaziņas līdzekļu brīvība un, un uh, un situācija apziņas brīvības jomā, bet ir vēl diezgan daudz darāmā um, tieslietu sistēmas reformēšanā, labā pārvaldībā un arī cīņā pret korupciju. Par cilvēktiesību jautājumiem un pamatiesību jautājumiem mēs runājam regulāri. Uh, Uh, dialogā, kas notika divas reizes 2009. gadā un notiks arī šajā nedēļā. Komisija ļoti uzmanīgi sako, kā attīstās situācija Gruzijā un Azerbaidžānā, kā valstis pilda to, ko tās ir apņēmušās, kļūstot par Eiropas padomes dalību valstīm, un mēs veicam novērošanu dažādos līmeņos. Komisija um, izstrādās gadskārtējos ziņojumus par situāciju, arī par to. Un, un mēs ziņosim arī par to, kāda veida finanšu līdzekļi, kādiem nolūkiem ir sniegti kā palīdzība un kas ir sasniegts gan labajā, labās pārvaldības ieviešanā, gan visās citās jomās, ko es jau pieminēju. Jo uh, Eiropas Savienība ir noslēgusi visai ambiciozus, plašus nolīgumus ar minētajām valstīm. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Lasiča kungs, lūdzu, jūs varat uzdot papildus jautājumu pusminūti. Paldies priekšādātāji, paldies komisāram Files kungam. Mans jautājums ir. Vai jums ir iemesls arī uzslavēt um, šīs valstis. Varbūt mēs varētu uzsvērt to, ka valstis, kas pilda uh, nolīgumu uh, prasības, ka tās saņem arī atalgojumu kādu par to. Lūdzu, komisāra kungs, jā, es piekrītu. Proti, kaimiņa attiecību politika ir domāta reformu veicināšanai, un jo labāk veicas reformas, jo aktīvāk komisija sniedz palīdzību. Bet, ja jūs skatāties uz valstīm, kas piedalās Austrum Eiropas partneru, eh, tātad kaimiņu attiecību politikā, tad mums ir vieni un tie paši instrumenti. Ir asociācijas nolīgums, ekonomiskās integrācijas nolīgums, kas, kurā ir runa par mobilitāti, par vīzu jautājumiem. Un, ja jūs skatāties, kādas valsts piedalās, tad atšķirības ir visai um, nu, ievērojamas. Proti, kā tās, eh, cik ātri vai cik labi tajās eh, veicās ar reformu īstenošanu. Un, un ar Moldovu mēs esam uzsākuši pārunas par asociācijas līgumu un drīz nāks arī pārunas par ekonomiskās integrācijas nolīgumu. Es to varētu minēt kā piemēru. Paldies, komisāra kungs. Tagad jautājumi De Huhta kungam. Priecājos, ka Makavānas kundze ir mūsu vidū. Tarabellas kungs nav zālē. Tātad šis jautājums, 32. jautājums atkrīt, bet atbilde būs kopīga jautājumam, ar, kur uzdevusi Makēvanas vai Makavanas kundze. Tātad 32. un 33. jautājums tiek apskatīti kopā. Lūdzu. Chairman. Uh. Paldies, priekšstādātāja kungs. Runājot par taisnību, tirzniecību, runājot par uh, apdrošināšanas schēmām ir ārkārtīgi būtiski runāt par šiem jautājumiem, un tas ir nepieciešami, lai veicinātu izvēles palielināšanos pat, patērētājiem. Kā jau 2009. gada maija komisijas paziņojumā ir teikts, valdības eh, iespējām iedarboties, ir jābūt ierobežotām, jo izvēle izdara patērētājs un nevis valdība. Tādējādi mēs vēlamies izvairīties no patērētāju maldināšanas, jo, protams, ka patērētājiem vajadzētu piedalīties dažādos uh, tirzniecības, eh, uzraudzības, eh, pārvaldības iespējās, un mēs izmantojam dažādas schēmas. Uh, Komisija iestājas par taisnīgu tirzniecību un uzskatām, ka uh, uzraudzībai ir jābūt sadalītai starp dažādiem komisāriem. To jau pierādīta Jānī un Berņē kungi, kuri iestājas par sociāli adekvātu iepirkumu sistēmu. Dalī kungs atbild par patērētāja aizsardzību un piebalkungs atbild par projektu attīstību jaunatīstības valstīm. Uh, Vairāk ģenerāla direktorāti ir atbildīgi par to, lai Eiropas Savienības īstenotā politika būtu ilgtspējīga un adekvāta. Un eh, iepriekšējais komisārs jau ir strādājis šajā jomā. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Makevans kundze, papildi jautājums. Paldies, komisāra kungs! Es eh, tiešām priecājos dzirdēt, ka komisija koordinēs savus pasākumus. Tātad jūsu darbinieki iestājas par taisnīgu tirzniecību. Nezinu, cik jūs daudz esat runājuši ar komisāru Barņē kungu sociālās koordinācijas ziņā un iepirkuma ziņā. Pagājušajā eh, nedēļā mēs runājām par nodokli, kas nāks par ļaunu taisnīgai tirzniecībai. Barņē kungs iestājās pret un tomēr. Jūs eh, runājāt, ka jūsu ģenerāla direktorāts būs sava veida koordinējošais moments, bet kā tas darbosies praksē sadarbībā ar citiem dienestiem? Vārds komisāra kungam. Prieksēdētāja kungs. Protams, ka sadarbība notiek starp dienestu līmenī, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai mūsu rīcību koordinēt arī ar citiem komisāriem un komisāru dienestiem, lai būtu iesaistīti visas nepieciešamās puses. Protams, ka ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības līmenī pieņemtie politikas vadlīnijas momenti. 2009. gadā bija pārskats, un eh, es runāšu arī ar maniem kolēģiem komisāriem, kas ir atbildīgi par šo jomu priekšsēdētājs. Paldies komisāru kungam! Un tagad 34. jautājums atkrīt, bet nākamais ir Hovita kunga jautājums. Un mums vēl ir burtiski pāris minūtes, kā jau teicu, mums ir jābeidz 8.30, jo tūkiem ir jādodas vakariņās. Pirms tūka atkal atsāk strādāt 9. .00. Līdz ar to tagad mēs eh, pārējām pie 35. jautājuma. Hovita kunga jautājums par es un Kolumbijas brīvās tirdzniecības nolīgumu un Martina kungs 36. Abi izskatīs kopā, jo tie abi ir par es un Kolumbiju. 3536. Prieks, eh, komisāra kungs, jārunāšu ļoti lakoniski, jo tas ir jautājums, kuru mēs varētu runāt līdz bezgalībai un diskutēt vēl ilgāk. Vēlējos tikai pateikt, ka brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju tika pabeigts pavisam nesen, un tomēr nesam vēl uzsākuši šī līguma īstenošanu, jo šobrīd šī līguma teksti ir nodots juridiskajam dienestam, lai uh, savietotu angļu un spāņu tekstu teksta variantus. Kad galīgā teksta redakcija būs eh, gatava, tad tā tiks parakstīta padomē un pēc tam tiek, tiek, tiek nodot adekvātajiem resoriem. Un, protams, ka parlamentam tiks prasīta piekrišana, tāda ir procedūra, bet vispirms eh, šis nolīgums ir jāparakst padomē. Līdz ar to patreizējā notikuma attīstības gaitā ir neiespējami paredzēt, kad būs parakstīšanas datums, bet visticamāk, ka, ka šis nolīgums stāsies spēkā nākamā gada otrajā pusē. Protams, ka visus noslēgtos nolīgus Komisija izvērtē, un tam ir nepieciešama arī dalību valstu ratifikācija. Komisija vienmēr ņem vērā jaunu kompetenci dalījumu starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, kā to paredz Lisabonas līgums. Mēs zinām, ka esam Kolumbijas brīvās tirdzniecības nolīgumā lielā daļā runa iet par cilvēktiesībām. Tāpēc eh, mēs varam piemērot zināmas sankcijas, ja Kolumbija pārkāps cilvēktiesības, un tomēr, ja e, sankciju lēmums tiek pieņemts, tad lēmumam ir jātiek pieņemtam ar kvalificētu balsu vairākumu padomē. Tas ir atrunāts Eiropas Savienības dibināšanas līguma 286. punktā. Un šā gada martā komisija izvērtēja sarunu rezultātu ietekmi uz šī nolīguma noslēgšanas iespēju. Martin kungs, nevis pirms Hovit kungs un pēc tam Martin kungs. Pusminūte katram. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties komisāru kungam par atbildi. Vai jūs ziniet, ka ir izmeklēšanas dienestu dokumenti, kuri apgalvo, ka Kolumbijas izmeklēšanas, slepenās izmeklēšanas dienesti nodarbojās ar slepenu izspiegošanu, piemēram, Eiropas valstīs, kaut vai Beļģijas valstī, un to šobrīd ir atspoguļojusi arī Amnesty International un viena franču organizācija. Vai tas nav pretrunā ar cilvēktiesībām? Vai jūs piekrītiet, ka tas ir eh, nozīmīgs informācijas avots, kuru vajadzētu izpētīt, un eh, varbūt, ka to vajadzētu runāt arī brīvās tirsniecības nolīguma sarunās. Un tagad Martin Kungs, lūdzu. Human... Cilvēktiesības, situācija cilvēktiesībās, protams, ietekmē attiecības ar trešajām valstīm ko komisija ir izdarījusi, nu, analizējot situāciju un kā, ko tā ir darījusi, lai uzlabotu situāciju cilvēktiesību jomā. Un pirms mēs parakstām nolīgumu, ir jābūt skaidrībai par to, ka tiešām cilvēktiesību pārkāpumu nebūs. Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs par um, drošības iestāžu veikto izspiegošanu. Mēs uh, zinām, ka ziņojumi, informācija par šādām aktivitātēm ir, mēs pret to attiecamies nopietni, mēs runājam par to dialogā ar Kolumbijas valdību, un Felipe de Muņos tikās ar komisijas um, pārstāvjiem 2009. gadā, bet mēs esam runājuši par to arī citās reizēs. Un vērosim, kas notiek ļoti rūpīgi. Runājot par Mārtiņa kunga jautājumu, jā, mēs esam veikuši novērtēšanu, un tā ir bijusi tāda politiska līmeņa novērtēšana. Jūs zinat, kādi ir līdzekļi, ko izmantot, un tie ir pareizi piemēroti līdzekļi, bet brīvās tirniecības eh, nolīgums, vērtējot tā efektu uz situāciju, tad mēs uzskatām, ka ņemot vērā kopējo situāciju, uh, tad mēs uzskatām, ka šī kopējās tirniecības nolīguma slēgšana labvēlīgi ietekmēs situāciju cilvēktiesībās. Paldies, komisāra kungs! Uh, es esmu pilnīgi, uh, pilnīgi objektīvs, pilnīgi bezpartīgs, bet ceru, ka Holanda šodien uzvarēs. Paldies!